Saka priekšsādātāja dāmas un kungi, līdz ar to debats ir noslēgušās. Dienas kārtība šodien ir izsmelta. Darbs tas atsāks rīt, trešdien, 22. septembrī. Un sēde būs no 9 līdz 1, pēc tam no 3 pēcpusdienā līdz 7 pēcpusdienā. Darba kārtība.